12. decembrī eh, pārtraukto parlamenta sesiju pasludina par atsāktu un eh, pieņemtie dokumenti, kā arī sanāksmes protokols jau ir pieejams. Eh, vai jums ir kādi iebildumi pret sanāksmes protokolu? bekomme jetzt gerade Signale, dass es keine Verdolmetschung. Dzirdēju, ka nav tulkojumu uz angļu valodu, saka priekšsēdētājs.